Es apņemos risināt šos jautājumus publiskā un privātā kārtā ar Irānu. Lai pilnībā noskaidrot, kas īsti ir noticis, sagaidot to, kas ir atbildīgi par vardarbību, tiks saukti pie atbildības. Tas bija vispārīgi runājot cenšoties tālāk atbildēt uz individuālajām eh, problēmām, ko jūs pieminējāt. Skaidrs, ka atbalsts eh, kodola vienošanās nav ļāvis Eiropas Savienībai eh, pilnībā koncentrēties uz citām lietām. Nu, tāds bija apgalvojums, bet tā tas nav. Mēs esam izveidojuši atklātu dialogu ar Irānu par visiem jautājumiem. Joprojām mūsu rīcībā ir vairāk ierobežojuši pasākumi, tā skaitā saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem Mēs neuzskatām, ka mēs būtu labākā situācijā, lai varētu risināt šīs problēmas, ja nebūtu spēkā kodola vienošanās. Varu jums apliecināt, ka es tik tiešām ticu, ka šī kodola vienošanās tika apstiprināta ANO drošības padoms e, rezolūcija. Tas nav kaut kas tāds, ko Eiropieši izdomāja. Tad tā bija drošības padoma ANO kas eh, apstiprināja šo vienošanos. Un mēs to uzskatām par svarīgu jautājumu reģionālai un arī Eiropas drošībai. Neviens nevēlas redzēt kodola bruņošanās sacensības reģionā, un neviens vēl nav izdomājis mierīgu veidu, kā nodrošināt to, ka Irāna nestrādā pie kodolieroča iz, e, iegūšanas. Tomēr kopš 2019. gada jūnija mēs vairāk kārt esam pauduši savas nopietnās bažas attiecībā uz to, ka Irāna mazina savu apņemšanos ievērot šo vienošanos, bet mēs joprojām prasīsim šīs vienošanās pilnu ievērošanu. Mēs darīsim visu, ko varam, lai saglabātu šo vienošanos. Ir cilvēki, kas saka, ka mēs esam bijuši pārāk maigi pret Irānu. Es neteikšu, ka visi ir apmierināti, nu nē, tā nav. Paliksim reāli. Vai mēs esam pārāk maigi pret Irānu? Es tā nedomāju. Eiropas Savienībai joprojām ir vairāk sankcijas spēkā, kas ir noteiktas. Pirmkārt, sankcijas ar kodolieroču neizplatīšanu, cilvēktiesību sankcijas. Šobrīd 83 personas, juridiskās un fiziskās, saistībā ar Irānu ir saistīts ar sankcijām, kas var eh, tikt, eh, sankcijām par eh, tādiem instrumentiem, kas var tikt izmantoti spīdzināšanā. Un, protams, e, e, var tikt izmantot arī sarežģīti telekomunikāciju instrumenti. Ir arī sankcijas spēkā attiecībā uz e, CP393 pretterorismu režīmu. Mēs zinām, kas mums ir jādara, Un es domāju, ka jūs saprotat, ka kodola vienošanās mums ir svarīga, bet tas nav tā, ka mēs nevaram ieņemt stingrāku nostāju tad, kad notiek tās lietas, ko mēs redzam, eh, piemēram, šobrīd Irānā. Eh, Rēģēt uz protestiem vai nevajadzētu rīkoties asāk? šobrīd teikšu, ka eh, nav paredzēts vēl kādu personu iekļaut sankciju sarakstos. Process cilvēktiesību režīmu ikgadēja pārskatīšanai no um, rīt savu gaitu. Cilvēktiesību sankcijas joprojām ir spēkā. Kā jau es minēju, 83 fizisks un juridisks personas ir šajā sarakstā. Tas ir sarežģīts jautājums, mēs turpināsim pie tā strādāt vienlaicīgi izmantojot arī mūsu diplomātiskās spējas, sargājot tās lietas, kas ir svarīgas mums vienlaicīgi, aizstāvot cilvēktiesības visur ar sankciju režīmiem, ar diplomātisko spiedienu, ar mūsu pastāvīgo prasību ievērot cilvēktiesības. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, priekšsēdētājs kundze, šīs, šī ir bijusi ļoti intensīva sesija, pirmā mana sesija, kuras piedalos. Vēlos pateikties jums visiem par jūsu ieguldījumu, par jūsu atbalstu. Es saprotu, ka ne visi domā vienisprātas no zāles kreisās labai pusē. Šeit ir atšķirīga izpratne par to, kas notiek šajā sarežģītajā pasaulē, kurā mums ir jādzīvo. Šodien mēs cik jautājumus, četrus jautājumus, sarežģīts jautājums skatījām. Paldies jums visiem par jūsu ieguldījumu, par jūsu atbalstu manā darbā. Paldies! Nagyon szépen köszönöm! Paldies! Un es vēlos informēt par to, ka ir iesniegti seši rezolūcijas priekšlikumi un balsošana par šiem priekšlikumiem notiks rīt. Šodien debats par šo jautājumu ir beigušās. Man ir jāpaziņo, ka Eiropas Tautas partija ir informējusi uh, Eiropas parlamentu priekšsēdētāju par izmaiņām uh, komiteju un delegāciju sastāvā jauno. Ja, Uh, deputātu vārdi ir iekļauti uh, protokolā, un viņi jau tagad strādā uh, šajās uh, delegācijās un komitejās. Köszönöm szépen! Paldies! Nākamais darba kārtības punkts. Eh, parlamē, eh, padomas un komisijas paziņojumu par ES stratēģiju sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē. Vārds eh, vispirms Tupurainens kundzei padomas pārstāvē. Honorable Madam. Godātā priekšsēdētāja, godātie parlamenta deputāti, sieviešu un meiteņu tiesības un dzimumu līdztiesība ir bijusi galvenā horizontālā prioritāte Somijas prezidentūrai uh, attīstības sadarbības jomā un uh, cīņa par uh, sieviešu meiteņu tiesībām, tā skaitā arī seksuālām reproduktīvām tiesībām. Eh, mums eh, ir jāstrādā eh, kopā ar partneriem, lai izskaustu visa veida vardarbību un diskrimināciju saistībā ar dzimumu, tā skaitā arī sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Eiropas Savienība ir pildījusi līdera lomu starptautiskā mērogā cīnoties par uh, dzimumu līdztiesību. Kopējā ES ANO iniciatīva izskaust vardarbību pret sievietēm un meitenēm rosina uz globāliem pasākumiem, nodrošinot dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesību stiprināšanu ar mērķi e, izpildīt ilgspējīgas attīstības mērķus. E, Afrikā e, arī jārisina problēmas tādas kā bērnu laulības, sieviešu dzimumu orgānu Uh, kropļošana un piekļuva veselības aprūpei, plus 22 samitu kopīgi organizē Dānija, Kēnija un ANO. Un šis pasākums bija ļoti veiksmīgs. Uh, tika apstiprinātas politiskās saistības, mērķis panākt nulles uh, uh, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas gadījumu skaitlis 2030. gadam saskaņā ar ANO ilgspējīgas attīstības darba kārtību, un mums ir jāstrādā, lai šos mērķus sasniegtu, lai novērstu kaitīgu praksi pret sievietēm un meitenēm. Godātie deputāti, priekšsādātājs kundze, ANO 6. februāri ir pasludinājusi par nulles iecietības dienu attiecībā pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Un arī komisija katru gadu izvērtē es centienus un sasniegto. Mēs ar lielu interesi raugāmies uz komisijas priekšlikumu atjaunot Eiropas Savienības stratēģiju Eh, kuras eh, īstenošana beidzas eh, šo mēnesi, ir jāizskauž uz visiem laikiem sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu visā pasaulē. Diemžēl diezgan salīdzinoši liels sieviešu skaits Eiropas Savienībā dzīvo, sadzīvo ar šīs kropļošanas sekām, vai arī tām pastāv risks Eh, tikt pakļautām. Tai ir eh, jāīsteno nacionālā likumdošana, jāveido atbilstoši atbalsta servisi, lai sniegtu palīdzību eh, skartajām kopienām. Es esmu pārliecināta, ka kopīgiem spēkiem mēs panāksim labākus rezultātus gan Eiropā, gan visā pasaulē. Paldies! Tagad vārds Helenai Dālī Eiropas komisijas vārdā. Priekšsādātājs kundze pateicos Eiropas parlamentam par to, ka šis nopietnais temats ir iekļauts šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tāpat pateicos Somijas valdībai par apņēmību iestāties par dzimumu līdztiesību. Šis temats man ir ļoti nozīmīgs Uh, arī manai, man pašai. Un es esmu apņēmusies darīt visu iespējamo, lai izkaustu šo sērgu, kas uh, rada ciešanas miljoniem meiteņu un sieviešu arī tagad viņas cieš, kad mēs par šo jautājumu diskutējam. Mums ir jāatmasko un jācīnās pret šo Uh, cilvēku tiesību, sieviešu tiesību, bērnu tiesību pārkāpumu. ES un ANO programma, lai izskaustu visa veida uh, vardarbību pret sievietēm un meitenēm, ir uh, simtiem miljonu eiro ieguldīt šajā. Uh, ini, prioritārajā iniciatīvā, un mērķis ir neatstāt novārtā nevienu sievieti, nevienu meiteni. Pašreizējie projekti tiek īstenoti vairākās Āfrikas valstīs, tiek atbalstīta um, UNICEF programma, lai atteiktos no sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas. Ir uh, tātad šī programma jau uh, sasniegusi pusotru miljonu sieviešu ir, uh, tiek atbalstītas pilsoņu kustības, iesaistot 3000 kopienas, kas pārstāv 8,5 miljonus personu. Uh, viņi ir iesaistīti šajā kustībā. Mēs zinām, ka šī uh, Eh, parādība eh, šī sērgas kara arī Eiropas Savienību. Pusmiljons eh, sieviešu, kuras ir no tās cietušas, dzīvo Eiropā. Eiropas dzimuma līdztiesības institūts spēlē svarīgu lomu, sniedzot informāciju un veicot pētījumus par sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas gadījumiem Eiropas Savienībā. Sieviešu dzimumu orgānu kropļošana ir noziegums ir uh, arī Eiropas Savienības tiesību aktos paredzēts, ka ir jāsniedz atbalsti cietušajiem, un tas ir ierakstīts uh, cietušo tiesību direktīvā, un atbilstošas normas arī ir tiesību aktos par patvērumu piešķiršanu. Uh, tāpat Eiropas Savienības programmās um, šis jautājums tiks iekļauts vēršoties pret vardarbību, kas vērsts pret sievietēm. 2020. gadā budžetā ir paredzēts finansējums indikatīvi 12,4 miljonu eiro apmērā. Mums ir e, jārīkojas, lai e, nepiepildītos prognozes par to, ka līdz 2030. gadām būs e, papildus 200 miljoni cietušo mūsu līdztiesības politikas uh, centrā ir cīņa pret uh, vardarbību, kas vērst uh, balstās uz dzimumu pazīmēm jaunā dzimuma līdztiesības stratēģija, ko mēs pieņemsim 2020. gadā, paredzēs cīnīties pret vardarbību, kas vērsta pret sievietēm, ir paredzēta vairāk konkrēti pasākumi un arī cīņa pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Ir svarīgi risināt šo problēmu no dažādiem skatu punktiem un horizontālā veidā iesaistot dažādas atbildības jomas, un 2013. gada komisijas paziņojumā ir norādīts vairākas prioritārās jomas, kur jāstrādā, lai izskaustu sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Ir jāuzlabo informācija un datu analīze, sociālās pārmaiņas aizsardzībā, uh, noziedznieku vajāšana šai jomā un uh, Sieviešu tiesības ir Eiropas ārpolitikas centrā, un tā skaitā arī cīņa pret dzimumu orgānu kropļošanu. Mums ir jāatbalsta ANO ilgspējīgas attīstības mērķu īstenošana, tā skaitā uh, izkaušot vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Eiropas Savienība izmanto savus politiskās sadarbības tīklus visā pasaulē, lai šos mērķus īstenotu. Mēs atzīstam, ka tas ir uh, delikāts jautājums, tas skar uh, vairākas jomas, vis, vispārējās cilvēktiesības, sieviešu tiesības uz uh, <clears throat> ķermeņa neaizskaramību un tiesības uz veselību un bērnu tiesības. Tādēļ mums ir jāsadarbojas ar sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas upurēm un uh, Uh, jākliedē jebkādi pārpratumi vai aizspriedumi, jānovērš stigmatizācija, rasisms, ksenofobija. Un tas jādara visiem līdzekļiem. Mums ir jāstiprina šo personu tiesību sadarbību un dialogs. Līdztekus uh, finansējumam un likumdošanai uh, mums ir arī jāsadarbojas ar visām uh, ieinteresētām pusēm, veidojot politisko dialogu ar Nacionālo administrāciju, sniedzot atbalstu uh, medicīnas darbiniekiem, uh, reliģiskiem līderiem un uh, aktīvistiem, lai virzītu šo procesu uz priekšu. Esmu gatava ar jums aktīvi sadarboties šajā svarīgā jautājumā visā manā pilnvaru laikā. <coughs> És akkor most az Euró... Paldies! Un nu, tālāk no Eiropas Tautas partijas puses Fitzgeralds kundze. I welcome the words already spoken here uh, tonight by the... Paldies um, komisijai un padomēji sieviešu uh, dzimumu orgānu kropļošanā, angliskais saīsinājums FGM. Uh, tas tiek dažādi vērtēts Šie, šīs, šie trīs burti neapzīmē ne medicīnisko procedūru, ne kaut ko citu pieļaujumu. Tā ir vardarbība pret sievietēm. Tās rezultāts ir fundamentāli dzīvi mainoši ķermeņa kropļojumi. No 2019. gada oktobra aplēsēm, ko veica UNICEF, Gandrīz 200 miljonu sieviešu ir cietuši no FKM gan iz 30 valstīs, un tas ir ņemot vērā to, ka par daudziem gadījumiem vispār netiek ziņots. Eh, pieminot FGM, cilvēki domā par Āfrikas valstīm, kur 97% no, sievietšiem, no sievietēm ir cietuši no FGM. Etiopijā 65%. Realtāte ir tāda, ka tas notiek eh, visā pasaulē - Indonēzijā, Malaizijā un citur. Ko mēs teiktu, ja, ja tā būtu mūsu eh, ģimenē māte, meita, māsa? Mēs būtu nikni. Mums ir jābūt šīm balsīm par uh, Eh, to sieviešu vietā, kas nevar pašas izteikties. Mums ir jānodrošina, ka Stambuls konvencija tiktu ieviesta, jo FGM ir vardarbība pret sievietēm. Mums ir jāizmanto visi uh, iespējamie līdzekļi, lai izskaust šo fenomenu. Kā tas ir iespējams? Tā ir jābūt prioritāram jautājumam. Mums ir nepieciešama uh, politisko līderu iesaistīšanās, gan vīriešu, gan sieviešu. Mums ir jāiesaistās globālā visu pušu kopējā darbā. UNICEF secināja no saviem pētījumiem, ka lielākā daļa sieviešu un meitiņu uzskata, ka FGM ir jāizbeidz. Mums ir nepieciešams eh, atrast eh, līderus, mūsu čempionus, eh, kas virzīs uz šo mērķi. Vardarbība pret sievietēm ir noziegums, FGM ir noziegums, un mums jādara viss iespējams, lai to apturētu. Paldies! Tālāk. Sociāldemokrātu grupa Noihals kundze ja joprojām sievietes ķermenis ir kaujas lauks. Ikvienā kultūrā, ikvienā reliģijā, ikvienā kontinentā un visu laiku. Un vienmēr tiek uzbrukts sievietes ķermenim. Kā lai to izskaidro? Mēs atceramies, ka sievietes ķermenis Ķīnā tika sasietas eh, kājas, kropļojot eh, tās, tās augtās lotos kājas. Ne jau vīriešiem tas notika. Un sievietēm uz mūžu palika sekas pēc šīm darbiem. Tagad runa par FGM. Tā laupa sievietēm seksuālas eh, dzīves iespēju Tas nenotiek ar vīriešiem, no, tas notiek tieši ar sievietēm. Arī mums ir kultūra, jaunavības kultūra, piemēram. Tas eh, kā ideja uzplaukst atkal un atkal Eiropā. Un vienmēr ir runa par vienu un to pašu - vīriešu kontroli pār sievietes ķermeni. Ir runa par ierobežojumu noteikšanu un par sāpju izdarīšanu sievietēm. Paldies! Tālāk Renew frakcija, Tolerē kundze. Aujourd'hui. Šodien 500 tūkstoši sievietes Eiropā, 200 miljoni visā pasaulē ir tikušas pakļautas sieviešu ģenitālai kropļošanai. Viņa intīmā dzīve, sievietes dzīve ir ietekmēta un viņas vienas pašas saskaras ar šīm sekām. Mums ir jālikvidē šis posts un tāpēc jāpieņem kopīga pragmatiska pieeja. Pirmkārt, e, uzkrājot un izplatot datus, mums ir nepieciešami precīzi dati, salīdzināmi, un ir jāparāda tas ar neapstrīdamiem skaitļiem, lai izmērītu šīs parādības apjomu Eiropā. Mums ir jāstrādā visiem kopā, veidojot preventīvas pasākumus, kuri iesaista visus spēlētājus, tā skaitā attiecīgās eh, sabiedrības grupas. Mums ir nepieciešama atbalsta, protekcijas un juridiska pasākumi eh, visām skartajām personām. Godējumā komisāri, šodien mūsu rīcībā ir visi līdzekļi, lai šo problēmu sakārtotu. Es apsveicu komisijas iesaistīšanos eh, pirmajās simts dienās sagatavot stratēģiju, kura uh, paredz vienlīdzības stratēģiju un kura paredz cīņu pret e, sieviešu ģenitāliju kropļošanu. Mēs esam ratificējuši Stambuls, konve, parakstījuši Stambuls konvenciju, kur vēl nav ratificējuši septiņas dalību valstis. Mums, Eiropiešiem, ir jābūt par šo sieviešu balsi. Pašreizajā ritmā 60 miljonu meiteņu tiks pakļauts no 15 līdz 30 gadam. Uh, ģenitālajai kropļošanai, ja mēs neko nedarīsim. Tas ir nepieļaujami, mēs to nepieļausim, un jums ir mūsu atbalsts, lai veidot šo stratēģiju. Paldies! A következő hozzászóló a zöld. Paldies! Tālāk. Nākamā runātāja ir Hetzberger Fofana kundze. Sieviešu uh, Eh, dzimo orgānu sakropļošana nozīmē sievietes eh, ģenitāliju kropļošanu nemedicīnisku mērķu vārdā, un ir sieviešu un meiteņu pamatiesība pārkāpšana. Tas pārkāpja arī viņu tiesības uz reproduktīvo eh, un seksuālo veselību, kā arī fizisko integritāti. Šī kropļošana ir visas pasaules problēma, kas skar Āfriku, tuvējos austrums, Irāku, Irānu, Indonēziju, Eiropu Vācijā saskaņā ar pētījumu būtu vairāk nekā 20 tūkstoši sieviešu ka, un 4 eh, tūkstoši meiteņu pakļauts riskam Eiropā. Pamatā šī parādība skar imigrāciju aptuveni 500 tūkstošu eh, kopumā. Šī kropļošana balstās uz kļūdainām reliģiskām pārliecībām un neraugoties uz eh, likuma pieņemšanu 24 no 29 valstīm Āfrikā, vēl pastāv ievērojama pretestība dažādas eh, reliģiskas grupas. Eh, to atbalsts būtu palīgs cīņā pret šo parādību, kas ir tumsonīga, vēsturiski, kas nepareizi tiek saistīta ar islamu, bet ne Korānā, ne Bībelē, ne Torā. Nekur netiek pieprasīts, lai sieviete izdarītu apgraizīšanu, izgraizīšanu. Un eh, atbalsts no šo grupu puses var būt jaunelpa, lai mēs panāktu nulles iecietību līdz 30 gadam. Ir jāsalauž tabū ar sensibilizācijas un prevenēcijas pasākumiem, lai varētu taiskaitā sadarboties ar kopie, sabiedrības grupām, kuras tiek īstenota šāda eh, šāda parādība. Eiropas Savienība ir jāveicina politikas, kas uh, Eh, saglabā meiteņu sieviešu fizisko integritāti un jācīnās pret šo parādību. Mēs necīnām pret tradīcijām, bet pret vardarbīgu aktu, kas skār sieviešu un meiteņu veselību. Ja eh, priekšsēdētāji atgādina, ka ir nepieciešams ievērot atvēlēto uzstāšanās laiku. Tālāk Andersons kundze. Mēs runājam par Eiropas Savienības stratēģiju, lai izbeigtu šo eh, praksi ar sieviešu ģenitāliju sakropļošanu. Tagad mēs no Edsbergas eh, Fofānas eh, kundzes dzirdējam, ka viņa to nosoda un izlēmīgi ir gatava apkarot šādu praksi. Tā gan ir liekulība pirms nepilnām trim nedēļām tieši jūs iesniedzāt grozījumu Stambuls konvencijai ar mērķi šo pretīgo praksi tematizēt. Kāpēc? Tāpēc, ka jums ir absolūti vienaldzīgi šo meiteņu un sieviešu uh, grozi, uh, šo mm, sieviešu meiteņu ciešanas, un jūs vēlaties uh, noraidīt pašu grozījumu kā tādu. Rezolūcijā ir vairāk kā 3000 vārdu. Mans grozījums ar 167 vārdiem būtu skaidrai nosodīta šī pretīgā prakse. Bet jūs atbalstījāt šī <clears throat> grozījuma uh, Eh, noraidīšanu, un tās tika eh, līdz ar to kā ideja degradēta līdz eh, zemesvītras piezīmes līmenim. Nestāstiet šeit, ka jūs vēlaties tagad apkarot šo fenomenu, jums būtu jānokaunas. Palapa Ginis, Pereira, Walsh un Jones. Es minu tikai dažus. Arī jūs balsojāt par šī grozījuma noraidīšanu. Uh, Un ja jūs arī jūs eh, šeit eh, liekulīgi gaudosiet līdz, tad Azita Kanko, kas runās pēc manis, būs, būs ļoti apvainojusies par jūsu beztaktisko rīcību. Nākamā Kanko kundze, ECR grupa. FGM affects every stage of your life FKM skar katru jūsu dzīves posmu, eh, tas ietekmē eh, jūs eh, esību, jūs kā bērnu, jūsu mīlestību, jūsu grūtniecību, tas, kā jūs iepazīstat un mīlat citus un sevi. FKM ir visa sliktākais, ko var nodarīt jūsu ķermenim, jūsu prātām, jūsu cieņai. Un tas notiek laikā, kad jūs esat neaizsargāts bērns un jūs to nekad no tā nevarat atbrīvoties. Jūs eh, darat visu iespējamo, lai izdzīvotu, bet jūs uh, nekad nedrīkstat aizmirst savu vērtību, jūs esat tikpat vērtīgi kā jū, citi. Un tā ir mana ikdienas cīņa un tādu cīņu izcīna arī 200 miljonu sieviešu visā pasaulē un arī 500 tūkstošu sieviešu Eiropā. Šī cīņa notiek pārāk lēni. Mums ir nepieciešama stratēģina rīcības plāns, kam ir reāla paliekoša ietekme. Mani ļoti aizkustināja un iedvesmoja Saharova balvas uh, kandidāts Rosterus. Un uh, mums ir jāredz uh, šīs sievietes, viņas jāuzklausa un jāizsargā un kopīgiem spēkiem jā dod iespēja īstenot potenciāls un dzīvot eh, jauku, gaišu nākotni. Köszönöm szépen! Jā, ja, paldies! Tālāk eh, nākamā runātāja ir Rodrīgas Palopkundze no Guja grupas. Sieviešu ģenitālija mutilācija ir uh, diskriminācijas veids un nopietnas sieviešu tiesību pārākums un aizskārums uh, seksuālās un veselības, uh, reproduktīvās veselības tiesībām. Šī parādība mums, uh, mūs apkauno kā Eiropiešus. Uh, Tāpat tā šī parādība notiek vidējos austrumos un eh, Latīņa Amerikā. Eh, tā tika izmantota, lai ārstētu izgudrotas slimības, kā histērija. Tā ir apkaunojoša praksa ne tikai eh, musulmaņu sabiedrībā, bet arī koptu kristiešiem un vēl citās grupās, kurās valda vīriešu vardarbība. Runājiet mazliet lēnāk, saka saka priekšsēdētāja, jo tūk nespēja jums sakot. Ekstrēm labējiem eh, Eiropā viņiem neinteresē eh, sieviešu un meiteņu veselību. Viņiem interesē tikai savas, eh, savas skatījumus, un tāpēc viņi arī nevēlas parak, ratificēt Stambulas konvenciju. Vārš képviselő asszony az Európai Néppárt. Nākamā ir Volšas kundze, Eiropas Tautas partija. Kolēģi, esmu vīlusies, ka šīs debatas ir nozīmētas dienas noslēgumā, līdz ar to nav tās platformas, kas tai vajadzētu būt. Uh, kur visi klātesošie varētu aktīvi piedalīties no 28 dalību valstīm, ir skaidrs, ka FGM eh, nav devusi labumu 200 miljoniem sieviešu, ar kurām tas ir nodarīts. Tas nu nenāks par labu arī 180 tūkstošiem sieviešu, kuriem draud FGM tepat Eiropā. Tas tiek darīts, lai kontrolētu sieviešu un meiteņu ķermeņus, lai kontrolētu viņu dzīves, eh, lai kontrolētu to, ko viņas būtu pelnījušas kā dzīvi. Un nav nekā pozitīva, ko meitene varētu iegūt no FGM. Mums ir jāatzīst, ka tādas kaitnieciskas prakses kā FGM nav risināmas individuāli. Uh, Tā vietā tas ir jādara, izmantojot visaptarošu pieeju, lai izbeigtu visus vardarbības veidus. Ir nepieciešama Eiropas Savienības stratēģija šajā jautājumā nākamajām paudzēm. Preventīvajam darbam ir jāmobilizē eh, kopienas, reliģiskos līderus. Šī atzīšana ir nepietiekams solis mums, kolektīvi ir jāizpilda savas saistības un jāturpina atzīt mūsu atbildība globālajā sabiedrībā un jāizbeidz FGM. Paldies! Vordas kundze, sociāldemokrāti! Saskaņā ar Pasaules veselības organizāciju tiek lēsts, ka ap 200 miljoniem meitiņu un sieviešu ir nācies ciest no FKM tajās valstīs, kur šī praksa tiek īstenot, tā skaitā Eiropas Savienības dalību valstīm. Vēl jau vairāk aplēses liecina, ka 3 miljoniem meitiņu šāda eh, procedūra draud katru gadu. Tā ir vardarbība pret meitenēm un sievietēm. Tā nav kultūras prakse, bet kārtējā patriarchālās sabiedrības um, realizācija. Mums ir jāizglīto ģimenes un kopienas, jādod sievietēm tiesības kontrolēt savu ķermeni un jāmudina cilvēks izteikties par šo brutālo praksi. Šodien tikos ar eh, aizraujošu eh, grupu meitiņu, kas tika eh, izvirzītas um, Sakaro balvai. Viņi izstrādāja aplikāciju iCat, Eh, ļaujot ziņot eh, meitenēm eh, par to, ka ja viņām draud šāda prakse un tas ļauj viņām sazināties ar nevalstiskām organizācijām un citiem centriem. Tālāk Bilbao Barantiks kundze, Riņu grupa. Gracias, presidenta, komisija. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs. Sieviešu ģenitālā mutilācija ir sērga kas draud eh, vairākās Āfrikas un Eiropas valstīs miljoniem sieviešu. Tā ir skaidrs eh, cilvēktiesība pārkāpums, dzimuma līdztiesības noliekšana. Bet eh, Tam ir vakcīna. To var radīt ar kontroli, prevenciju un izglītošanu. Eiropai šeit ir jāuzņemas vadošā loma, lai šo murgu svītrotu no vardarbību pret sievietēm katalogam. Mēs zinām, ka e, ir e, šim riskām pakļauts e, meitenes, kuras apmeklē imigrācijas meitenes, kuras apmeklē savu izcelsmes valsti. Bet, piemēram, Basku zemē mēs esam izveidojuši koordinātu sistēmu, tīklu, kas pasargā ģimenes, izglīto pieaugušos un bērnus un tāpat iedvesmo sadarbības veidiem ārpus Eiropas, lai eh, varētu izmantot gūtās, iegūto pieredzi, aicinu arī komisiju apgūt šo pieredzi. Paldies, tālāk Desuters kundze zaļie. Priekšsēdētāji komisārs kundze, kolēģi FGM ir viena no ekstremālākajām praksēm, kas tiek īstenots, lai uh, kontrolētu sievietes ķermeni. Es kā ginekoloģe, uh, kas specializējas uh, sieviešu seksuālās reproduktīvās tiesībās, asi nosodu šādu praksi, kas skar 200 miljonus uh, sieviešu visā pasaulē, 500 uh, tūkstošus uh, Eiropas Savienībā, un tas skar visas sociālās un ekonomiskās grupas. Mums ir jāiesaista gan sievietes, gan vīrieši cīņā pret šo sērgu. Visiem tā ir jānosoda, visām politiskām uh, partijām, atturoties no naida runas un uh, neizplatot aizspriedumus. Ir aicinu Eiropas Savienības stratēģijai panākt, ka tiek pielikts punkts uh, šai uh, cietsirdīgai praksē. Paldies! Tagad uh, Jorans Kons no IDE godā tie kolēģi. Uh, Es piedalījos parlamenta delegācijas braucienā un biju šokēta par to, cik liels skaits sieviešu skāra piespiedu laulības un FGM. Tas tiek īstenots ar šķērēm, ar žiletēm, un tas ir ļoti rupšs sievietes cieņas aizskārums uh, ir jānosoda tāda uh, tradīcijas un kultūras prakse, kas to uh, pieļauj. Uh, 21% no meitenēm, kas dzīvo Francijā un ir uh, no uh, šāda riska valstīm cēlušās, ir apdraudētas. Jautājums, kāda veida sabiedrība mēs uh, tagad esam, ja tik daudz sievietes meitenes tiek sakropļotas. Iepriekšējā sesijā mūsu grupa iesniedza grozījumu nosodot šo praksi un prasot veikt uh, konkrētus pasākumus. Uh, Eh, bet politiski iemeslu dēļ šis grozījums tika noraidīts. Un man šeit ir saraksts 450 deputāti balsoja pret. Tās ir tradīcijas, bet tās nav mūsu tradīcija. Šādai praksē nav vietas mūsu sabiedrībā. Un cietušās Francijā atzīst, ka Francijas likumdošana nav pietiekami stingra, lai izdarītu spiedienu uz eh, šiem grupām. Es aicinu tādēļ dalību valstis ieviest to, ka mediķiem ir obligāti jāziņo par šādiem konstatētiem gadījumiem, un mēs nevaram būt gļēvi un uh, pielaidīgi šajos jautājumos. Uh, mm, Marija Kirī, Žana Darka un citas ievērojamas sievietes uh, apliecina to, kādas mēs esam. Un mums ir jāatgādina visiem, ka brīvība attiecas uz visiem. Paldies, Tegrudas kundze no EKR grupas. Priekšsēdētāji FGM pārsvarā tiek praktizēta Āfrikā, bet arī pie mums 20 tūkstoši Vācijā, 60 tūkstoši Francijā un arī Zviedrijā, kur pie varas ir sieviešu valdība, ir uh, 40 tūkstoši šādu gadījumu, un tas ir lielākais īpatsvars Eiropas valstu vidū ir eh, runa par spīdzināšanu, kam ir ļoti nopietnas sekas. Un meitenēm pat nav jādodas uz savām izcelsmes valstīm. Tas viss no, tiek darīts Malmē, Zviedrijā. Mēs uh, nevaram vieni paši saviem spēkiem izskaut šo parādību pasaulē, bet Eiropā mūsu atbildība ir palīdzēt eh, šiem cilvēkiem informēt eh, viņus. Administrācijai ir jārīkojas, bet ir nepieciešama politiskā grība, lai kur tas norisinātos, ir nepieņemama, bet pie mums, eh, kad kaut kas tāds var notikt, ir vēl vairāk nepieņemama. Tagad pērērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ģenitāliju sakropļošana ir vardarbības veids eh, pret sievietēm. Tas izraisa fiziskas ciešanas, eh, atstāja sekas eh, gan fiziskā, gan seksuālā dzīvē, gan emocionāli visā dzīves garumā. Vismazākais sargātās ir meitenes līdz 15 gadu vecumam un novistrūcīgākajām grupām. Ir jānovērš šīs vardarbības veids, jāveic sensibilēšanas darbs sabiedrības grupās, kurās šis noziegums notiek, un jāaudzina jaunās paudzes sieviešu tiesību ievērošanai. Cīnoties pret cīņa pret ģenitāliju sakropļošanu ir nenodalām no cīņas pār sieviešu tiesībām, par piekļuvu izglītībai, tā skaitā e, seksuālai izglītībai un veselības e, uz, e, iespēju uzlabošanai mātiem bērniem. Paldies! Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Zarzeli Hélosz képviselőtársunk az Európai Néppártból Gracias, prezident. Paldies, priekšsēdētājs. E, Skaitļi ir briesmīgi šim postam un tikai daļējā veidā un nepilnīgi atspoguļo realitāti. Realitāte ir tā, ka papildus ģenitālai sakropļošanai vairākums tā saucamo kultūras tradīciju. E, padara par upuriem meitenes un sievietes. Tā ir poligāmija, piespiedu laulības, eh, laulības starp eh, tuviem radiem, selektīvi aborti, eh, meiteņu izņemšana no atsevišķiem izglītības veidiem, kā piemēram sports vai sporta nodarbības ar zēniem, noteiktu apģērbu tradīciju ievērošanu. Un Lielā mērā šīs parādības rodas tāpēc, ka netiek ievērotas meiteņu sieviešu tiesības. Mūsu pienākums ir noteikt un eh, novērst pirmkārt skolai, veselības aprūpas dienestiem, sociālajiem dienestiem. Mūsu pienākums ir panākt to, lai šādas prakses net, nepalikt nesodītas. Ir jāratificē Stambuls konvencija, un jālūdz visam dalībvalstīm paredzēt ārpus teritoriālu uh, vajāšanu par šo pārkāpumu. Mūsu pienākums ir atbildēt, uh, ir uh, at, palīdzēt upuriem, taiskaitā patvērumu procedūrās un to iekļaut arī protokolos cīņai pret vardarbību pret sievietēm jo šeit nav runa par citu kultūru respektēšanu, bet lik, neņemt vērā likumu un tiesības. Jā, paldies. Džonsas kundze tālāk. For... Uh, Vēlos pateikties par jūsu atvēlēto laiku, ministrs kundze un komisārs kundze. Mēs zinām, ka FKM ir globāla problēma, tās skar katru pasaules valsti. Uh, Uh, kur dzīvo meitenes. Mēs zinām, ka arī Eiropas Savienībā meitenes tiek tām pakļauts un arī Velsā 2000 cietušo ir. Un uh, krimināla vajāšanas gadījumu ir ļoti maz. Apvienotā karalistē pirmā šāda lieta tika ierosināta 30 gadus pēc tam, kad uh, tas tika atzīt par, uh, tā tika atzīt par nelikumīgu praksi. Uh, ir, uh, ir specializētas klīnikas un dienesti, kas palīdz uh, cietušajām, bet tieši šie uh, dienesti, šīs uh, klīnikas ir apdraudētas pēc Brexita, jo tiks zaudēts finansējums. Ir jāsauc pie atbildības uh, vainīgie un uh, uh, Stambulas konvencija to prasa vērsties pret tiem, kas uh, īsteno vardarbību pret sievietēm un meitenēm, tā skaitā FGM, bet apvienotā karalistē tas tiek darīts nepietiekami. Ir jāvēršas pret diskrimināciju un uh, Uh, jācīnās par sieviešu meiteņu tiesībām un jāpanāk, uh, ka šī ir pēdējā paudze, kas cieši no šādas cietsirdīgas rīcības. Rafaela no uh, Eka riņu grupas. Paldies, runāšu Nīderlandiešu valodā. 200 miljoni uh, Um, sieviešu pasaulē uh, ir cietušas no FGM. Mums jāsaka, pietiek, tas ir necienīgi, to nedrīkst pieļaut. Arī Eiropā ir uh, daudz uh, sieviešu un meiteņu, kas ir apdraudētas un cietušās pēc tam visu dzīvi uh, ir uh, spiestas. Uh, ciest. Eiropas Savienībai ir uh, apņēmīgi uh, jācīnās uh, pret šo sērgu, ir uh, jāapkaro vardarbību, kas vērsts pret sievietēm un meitenēm, un aicinu komisiju aktīvāk rīkoties. Ir uh, protams, ļoti svarīgi izstrādāt stratēģiju, bet stratēģijai ir jābūt ļoti konkrētai, paredzot arī sodus vainīgajiem, kas īsteno šādus vardarbības aktus. Tāpat jādomā arī par infrastruktūras izveidi un finansējumu piešķiršanu, lai nodrošinātu palīdzību. Mums, kā Eiropas Savienībai, ir jārīkojas un arī jāecina uh, komisija atbalstīt cietušos, nostāties cietušo pusē, ir uh, nepieciešama ļoti uh, efektīva stratēģija. Paldies! Nākamā ir Kunkas kundze. Vi, EU, sloros. Paldies, priekšsēdētājs! Eiropas Savienībā mēs nereti lepojamies tāpēc, ka esam uh, cilvēktiesība aizstāv pasaulē. Bet Tas būtu kā slikts joks, tad, kad mēs domājam par tām meitenēm un sievietēm Eiropas Savienībā, kuras cieš no ģenitālī motivācijas katru gadu. Ap četriem tūkstošiem gadā saskaņā ar eh, Līdztiesības institūta datiem vairākums šo meiteņu eh, nav gaišiem matiem un zilām acīm, un tas arī veicina to faktu, ka Eiropā mēs nepietiekam šo risku novērtējam. Pastāv bīstams kultūrāls relativisms. Ja mēs tiešām vēlamies cīnīties pret šo parādību, mums ir jāizstāv cilvēktiesības, jācīnās pret rasismu, pret pat triarchālām struktūrām neatkarīgi no kultūras, no kuras tās nāk. Paldies! Nākošais runātājs deputāta Bildi no ID grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmā ANO rezolūcija pret ģenitālo kropļošanu tika pieņemta 52. gadā. Vairāk nekā 200 miljonu sieviešu pasaulē tam ir upuri un 3 e, miljonu katru gadu ir pakļaut šādam riskam. Lūk, e, tas ir apliecinājums darbību neefikt, neefektivitātei jomā, kurai bija jābūt e, prioritārai. Tad, kad mēs runājam par tik daudzu Āfrikas sieviešu likteni, piemēram, Etiopijā, kur 65% tiek pakļaut šai parādībai, mēs slēpjam to pieaugošo eh, sieviešu skaitu Eiropā, arī Francijā tas ir rezultāts reliģiskam eh, obskurantismam, kas ir vērojams atsevišķās musulmaņu sabiedrības grupās. Nosaukt patiesos cēloņus un patiesos atbildīgos būtu pirmā apzināšanās, kas būtu ļoti nu, svētīga e, šajā cīņā. Un es vēlētos vairs nesaņemt e, morāles e, pamācības no dāmas, kuru ir atstājuši šobrīd zāli. Es ļoti labi zinu, kas man ir jādara. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Karvaļu. Priekšsēdētājs katru gadu tūkstošiem sieviešu un meiteņu eh, kļūst par upuriem eh, ģenitāliju kropļošanai visā pasaulē. Šī prakse ir pielīdzinama spīdzināšanai, kura vēršas pret sieviešu fizisko un psiholoģisko integritāti. Ir pienācis laiks piespērt konkrētus soļus, lai ar šo postu tiktu galā. Mēs nevaram pieļaut to, ka balstoties uz kādām tradīcijām vai kultūru, reliģiju turpinās Eh, šāda eh, rīcība. Startautiskai sabiedrībai ir jābūt ar nulles iecietību attiecībā pret šīm parādībām gan Eiropas Savienība, gan ārpus tās, kas ir nopietnas eh, cilvēktiesību pārkāpums. Pamatiesības, cilvēku cieņa, vienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem ir Eiropas Savienības pamatvērtības. E, šī parādība tiek uzskatīta par noziegumu visās dalībvalstīs, bet uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt e, e, notiesāšanas gadījumus. Ir ļoti būtiski, lai atbildīgie pār šiem notiek, no, noziegumiem tiktu tiesāti lai sabied, attiecīgās sabiedrību grupas tiktu izglītotas. Un tikai tādā veidā mēs varam sasniegt uh, ANO nosprausto mērķi pilnībā iznīdēt šo praksi līdz 30. gadam. Es ceru, ka tā būs arī jaunās komisijas prioritāte un kā Eiropas Savienība būs priekšējās rindā šajā cīņā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāte Leitau Markeša. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, ministri! Eiropas stratēģija, lai apkarotu sieviešu ģenitāliju kropļošanu, pasaulē ir ļoti būtiska. Eh, so, sociālās eh, parašas, eh, reliģiskās tradīcijas un stereotipi saistīti ar sieviešu seksualitāti nevar turpināt būt par motīvu, lai izraisītu nelabojamu uh, bojājumu sieviešu un meiteņu ķermenim. Diemžēl ir piet, pārāk maz Eh, datu pār šo postu, kuram nevajadzēja pastāvēt 21. gadsimtā. Mēs zinām, ka ap 200 miljoniem upuru, no kuriem 500 tūkstoši Eiropas Savienībā, eh, mēs varam saskaitīt. Bet ir jānorāda trīs ļoti svarīgi aspekti. Pirmkārt, dalībvalstīm jāuzkrāj dati par šo parādību savās valstīs, lai mēs varētu rīkoties efektīvi. Otrkārt, Ir jāatbalsta inovatīvas reakcijas, kas ir balstītas uz tehnoloģiem, kā piemēram e, grupas restorers aplikācija. E, tā ir Kenijas grupa, e, kuras bija finālists Sakarova balvai, un mēs ceram, ka arī kādu dienu. E, viņa šo balvu saņems. Un eh, treš, eh, treškārt, lai mēs turpinātu aizstāvēt Eiropas Savienības pievienošanos Stambuls konvencijai, kura paredz, ka kriminālu vajošanu par sieviešu ģenitāliju kropļošanu. Mēs nevaram nolaist rokas, kamēr eh, kaut viena sieviete vai meitene var tikt pakļaut šādai sakropļošanai. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Androē. 500 tūkstoši sieviešu Eiropā ir pakļautas eh, ģenitālijas akropļošanai, un simtiem vēl riskē katru gadu. Eh, š eh, Izskan komentāri arī, kā ģenitā, sievi, ģenitālija mutilācija tiek pie īstenot Āfrikā, un uh, Eh, citās valstīs, eh, it kā tā nebūtu Eiropas problēma. Tomēr tas notiek mūsu valstī. Pirms mēs labojam kļūdas citur, sakārtosim visu savās mājās. Kā mēs esam līdz tam eh, nonākuši? Mēs importējam miljoniem cilvēku, līdz ar to arī miljoniem dažādu parašu, tā skaitā visnehumānākās. Tādā veidā Francijā pieaugušo sieviešu uh, skaits ir divkāršojies eh, desmit gadu laikā. Tas, kā, tas attiecas ne tikai uz ģenitāliju kropļošanu, bet arī uz eh, vardarbību pret sievietām. Mēs nevaram saukt sevi par feministiem un ap, eh, aplaudēt migrantu iebraukšanai, kas necie, kur neciena sievietes. Eiropa varētu lepoties, ja šo meiteņu ķermeņi nebūtu tikuši sakropļoti obskurantikas prakses vārdā. Atjaunosim e, Eiropas vērtības, respektējot sievietes. Paldies, tālāk pospišilkungs. Děkuji pěkně, paní předsedající, paní komisařko, já Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Kundze. Es klausījos jūsu uzrunu ar lielu interesi. Jūs runājat par iniciatīvu, kur jums noteikti būs arī Eiropas parlamenta atbalsts. Mani priecē, ka lielākā daļa no runātāju šos draudus sievietēm uztver nopietni. Es šeit saredzu divus aspektus. Pirmkārt, vārdarbība, kas notiek eh, arī šeit, Eiropā, un otrkārt, vārdarbība, uh, citās pasaules daļās. Mums ir nepieciešami instrumenti abiem šiem gadījumiem, bet atšķirīgi. Mums ir nepieciešams programmas, kas koncentrēsies šāda veida vardarbība Eiropā, jo tas ir vienkārši kauns, ka iespējams simts tūkstoši uh, šādu gadījumu ir Eiropā, visdrīzāk uh, imigrantu kopienās. Mums ir jāpasaka cilvēkiem, ka ja jūs uh, esat ieradušies Eiropā un dzīvojat šeit, tad jums ir jāievēro Eiropas vērtības, to skaitā arī dzimumu līdztiesību. Tiesību sargājušajām iestādēm ir arī labāk jāsadarbojas, ja kāds veids šādu noziegumu. Viņi ir jāsauc pie atbildības. Sadarbība starp dalību valstīm līdz šim ir bijusi nepietiekama. Mēs zinām, ka ir tūkstošiem šādu gadījumu bijis, bet reālistiski skatoties, cik tad ir cilvēki saukti pie atbildības, cik ir notiesāti. Tur mēs varam kaut ko panākt. Mums vienlaicīgi ir jāstrādā arī globāli. Jā, tas prasīs ilgāku laiku, bet uh, uzskatu, ka pamatā mums ir jāstrādā pie šīs problēmas pirmkārt jau Eiropā, un to mēs esam parādā tiem, kuri ieroda šeit ar cerību, ka viņu cilvēktiesības tiks aizstāvēts. Paldies. Tālāk uh, eh, Takskundze. Paldies, priekšsēdētāji.